kopējās pozīcijas kopā ar uh, pieņemšanas attaisnojumiem un arī komisijas pozīciju. Uh, šīs sēdes protokolā būs nosaukumi un trešu, trīs mēnešu periods ir parlamentam pieņemt savu pozīciju. 20. februārī rīt sākas šis trīs mēnešu periods. Šis sēdes protokols tiks iesniegts.